Good afternoon, colleagues. Uh, um, let me start the next. Kolēģis, pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta mūsu apviet komitejā, kas ir viedokļu apmaiņu ar um, Paragvajas vēstnieku saistībā ar Merkosur nolīgumu. Es sveicu mūsu vidū um, vēstnieku, esiet sveicināts. Sveicam Antoniju Rīvas ārlietu komitejas sēdē. Kā jau sacīja, viņš šodien pārstāvēs Merkosūru, kas ir četru varstu bloks, Argentīna, Brazīlija, Paragvaja, Čīle un Merkosur attiecības Eiropas Savienības darba kārtībā ir visai augstas. Pagājušā gada jūnijā pēc 20 gada sarunām Eiropas Savienība ar Merkosuru panāca vienošanos galvenokārt par tirdzniecības pīlāru, kas ir daļa no plašākā asociācijas līgumā un sadarbības un politiskās sadarbības līguma. Eh, šodien notiek līguma juridiskās puses pārskatīšana, pēc tam tas tiks pārtulkots un iesniegts ratifikācija Eiropas parlamentā. Merkosur nolīgums varētu būt visai nozīmīgs abiem reģioniem gan ekonomiski, gan politiski, un ratificēšanas gadījumā tas izveidos visplašāko tirsniecības zonu, ko ir Eiropas Savienība uh, izveidojusi. Uh, kas aptvers turpat vai 800 miljonu iedzīvotāju lielu, lielu apgabalu. Līdz ar Merkosuru mēs parādām mūsu gribu saglabāt uz noteikumiem balstīto pasaules kārtību brīdī, kad vairāki būtiski spēlētāji novērs no multilaterālismu. Mēs esam gatavi veicināt mūsu sadarbību klimata pārmaiņu, tirzniecības un starptautiskās drošības jomā. Un E, pastāv tomēr bažas atsevišķu aspektu līguma ziņā īstenošanā par klimatu pārmaiņām, par cilvēktiesībām un citiem jautājumiem, kas ir jārisina. Un mēs tagad uzklausīsim jūsu izklāstu e, par e, šo nolīgumu, bet pirms tam es došu vārdu Nikolā Dantī, kurš ir, bija atbildīgs par šīm sarunām, sarunām no Eiropas parlamenta puses. Paldies, priekšsēdētāju! Mēs ar uh, vēstnieku tikāmies Asuncionā, Paragvajas galvaspilsētā, kad es vadīju vēlēšanu uzraudzības misiju. Jau gadiem ilgi Eiropas Savienība sadarbojas ar Paragvaju. Un uh, eh, 13. un 18. gadsimta ietvaros, vēlēšana ietvaros jau mēs bijām klāt šajā valstī un tuvāko nedēļu un mēnešu laikā mēs sagaidām eh, svarīgu atbalsta vēstījumu no Paragvajas parlamenta puses Eiropas Savienībai. Mēs šos punktus pasvītrojām arī mūsu galaziņojumā pēc 18. gada vēlēšanām. Tāpat pastāv cieši sadarbība starp Paragvaju un Eiropas Savienību, un es vēlos pateikties komisijai un visiem, kur strādāja par veikumu. Ir bijušas vairākas misijas ar Merkosur delegāciju, lai redzētu, kas vēl darāms. Šis nolīgums ir strateģisks. Sarunas turpinājās 20 gadus un Paragvaja un visas secīgās valdības ir plaši atbalstījušas šo nolīgumu. Šis ir strateģisks nolīgums eh, gan eh, tirznieciskā, gan citās ziņās. Te ir sadarbības, politiskā dialoga un ekonomiskie pilāri kas ir svarīgi, lai sniegtu lielāku stabilitāti esošajām attiecībām, kuras ir ne tikai ekonomiskas, bet arī vēsturiskas un ar strateģisku nozīmi abām pusēm. Mūsuprāt, vairākas prioritātes nolīgumā ir iekļautas, kā jau sacīja priekšsēdētājs, ilgspējīga attīstība, cilvēktiesību jautājumi, klimata pārmaiņu jautājumi. Un šajā sakarā tuvāko mēnešu laikā mēs sagaidām ļoti būtisku darbu. Kā priekšsēdētājs sacīja, teksts tiek pārskatīts juridiskajā aspektā tas tiks iesniegts eh, parlamentam un nacionālajiem parlamentiem, un es domāju, ka šīs eh, diskusijas iet roku rokā ar konkrētu vēstījumu, ko tikko atgādināja mūsu priekšsēdētājs. Katrā ziņā ir būtiski attīstīt reģionālo sadarbību un to arī attīstīt Merkosur ietvaros. Ir būtiski stiprināt šīs četras Merkosur valstis un mēs ceram, ka nākotnē eh, tās uzņems arī Venecuēlu eh, savā vidū, kur šobrīd ir pārtraukusi darbību līgumā. Tāpat mums ir būtiski stiprināt reģionālo sadarbību un vēsturiskās, politiskās, ekonomiskās saiknes starp Eiropas Savienību un četrām Merkusūra valstīm. Tas bija vienīgais Latīņa Amerikas reģions, ar kuru Eiropas Savienībai nebija nolīguma - ar Peru, ar Čīli, ar Boliviju tāds bija, bet nevis ar šīm četrām valstīm, kuras uh, atbilst ļoti lielam iedzīvotāju skaitam Latvijā-Amerikā. Un, ministru kungs, esam gandarīti, ka esat šodien Briselē, apmeklējat mūs un esam pārliecināti, ka Paragvai būs ļoti nozīmīgs spēlētājs ar būtiskiem veistījumiem šajā sakarā. Un tagad dosim vārdu Antonio Rivas. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Man, kā Paragvajas ārlietu ministram un šajā gadījā, gadījumā arī protempore prezidējušās valsts ārlietu ministram, būt klāts noslēdzot vienošanos starp Merkosuru un Eiropas Savienību. Kā jau sacīja priekšsēdētājs, šī ir e, nozīmīgākā manas uzstāšanās daļa un vēlos pateikties arī par to, ka šis nolīgums kurā sarunas noslēgšanai turpinājās 20 gadus, kas tika visai plaši diskutēts, uh, un vēlos uzsvērt to faktu, ka nolīgums starp Eiropas Savienību ar Merkosūru ir multilaterālisma triumfs pār protekcionismu. Tas ir nolīgums, kurš atsaucas uz sapratni starp diviem reģionālajiem blokiem, kas, kuros mums ir ļoti daudz kopīgi. Uh, Mēs eh, šeit eh, atsaucamies uz cilvēktiesībām, vārdu brīvību, tiesiskumu, kultūru. Ir ļoti daudzi aspekti, kuri parāda līdzību starp abiem blokiem, un ļoti bija ļoti sarežģīti mums skaidrot pilsoņiem, kāpēc. Ka Eh, nebija nolīguma starp Merkosuru un Eiropas Savienību, ņemot vērā šīs lielās sakritības. 60% ārlietu investīcija Merkosurā nāk no Eiropas Savienības, un tas eh, parāda to, kā paplašinās Eiropas uzņēmēja darbība Merkosur zonā, un tas arī uh, Tostarp arī tas fakts, ka abos blokos šis e, nolīgums būs ar e, pozitīvu e, ietekmi Eiropas Savienībai ir tās priekšrocības, kā ir daudz ražotu izstrādājumu, kurus, kuriem paplašināsies tirgus, tāpat Merkosur izpratnē. Uh, E, tāpēc, kā Merkasūram un Paragvajai, kurai nebija atsevišķi nolīguma ar Eiropas Savienību, dos iespēju izveidot nepieciešamo pamatu, lai veidotu ek, e, tiržniecības, e, ekonomiskas un cita veida attiecības. Tāpēc ir ļoti būtiski šis nolīgums, eh, lai stiprinātu mūsu tirzniecības attiecības, kuras eh, pārsnie, kur apjoms pārsniedz 90 miljardus katru gadu. Tāpat arī eh, šis nolīgums dos iespēju veidot labāk pārvaldītu tirzniecību un nodrošināt noteikumu uh, Eh, piemērošanu tādās jomās kā apkārtējā vide, darba tiesības un citos aspektos, kas ir būtiski attiecībām starp abiem blokiem. Tāpat ir jāņem vērā ekonomiskā ietekme uz pakalpojumu sfēru, kas ir būtiskā Eiropas Savienībai, bet ir arī 50 eh, miljārdu vērtas eh, tir, tirzniecības apjoms. Tāpat ir jāņem vērā Eiropas Savienība kā investors, piemēram, Paragvaja. Uh, Eiropas Savienības, Paragvaļā Eiropas Savienības bloks ir pirmais investētājs, un tas parāda to, cik šīs attiecības ir svaru, svarīgas. Tāpat jāpasvītro noteikumi, kuri pārvaldīs savu bloku darbību. Tāpēc ir ļoti nozīmīgi labāk e, noslēgt vienošanos ar labiem noteikumiem nekā turpināt bez noteikumiem un no vienošanās. Tāpat ir ļoti daudz aspekti, kas caur visu un skar abus reģionus un reģionus E, ir eiropieši, kuri ir izlēmuši investēt Merkosurā. Un ir jāpalīdz rast mehānisms viņiem eksportēt uz Eiropas Savienību, uz viņu izcelsmes valstīm, un lai to varētu padarīt raitāku, sakārtotāku, cik tas ir iespējams. Tāpat jāpasvītro tas, ka Merkosur ir pielicis pūliņu, lai noteiktu sadarbības jomas un tās iespējas, ko sniedz šāds sadarbības līgums, un stiprinātu ap, ku, eh, ku, tirzniecību starp eh, abiem blokiem. Kā jau es sacīju iepriekš, Merkosurs bija vienīgais bloks, ar kur nebija eh, tirzniecības nolīgums. Sarunas eh, ar, pie šī nolīguma iesākās nu, jau pirms 21 gadu. 91. gadā Merkosur tika izveidots, un pirmais solis Merkosur ministriem bija doties uz Briseli, lai uh, E, sadarbībā ar komisiju un tā laikā ministriem, tobrīd 12 valstu ministriem, e, varētu veidot Merkosur, kas tiktu veidots pēc e, Eiropas kopienas tirgus līdzības 95. gadā jau notika pirmā politiskā sanāksme starp abiem blokiem, 99. tika uzsākts sarunas, un tāpēc ir ļoti svarīgi atzīmēt šo visu notikumu attīstību, eh, meklējot sapratni starp Eiropas Savienību un Merkosuru, un es domāju, kā tas ir multilaterālisma triumfs, atkārtoju to vēlreiz, pār protekcionismu. Tāpat mēs redzam, kādas iespējas veidojas Merkosuram izveidot eh, vienošanos ar mūsu reģioniem. EFTA gadījumā, kas eh, tiks parakstīts starp abām pusēm, un eh, tāpat notiek sarunas ar Kanādu, Koreju, Singapūru un tas dod eh, pamatu Merkosūram sevi pozicionēt ārējā ziņā. Tāpat ir jāņem vērā sakojošais. Eh, šis ir nolīgums, kas eh, pārsniegs attiecības starp valdībām un tikai divām valstīm un stiprinās politiskās struktūras Merkosūra kā arī būtiski uzlabo stāvokli demokrātijā, cilvēktiesībās, vides aizsardzībā. Ja man jānosauc tikai e, Paragvajas gadījums, tad e, Paragvajas prezidents izveidoja vides e, sekretariātu ministru līmenī izveidojot nepieciešamos mehānismus, eh, lai veidotu eh, politiku klimata jautājumiem. Paragvai ir valsts, eh, kur CO2 izmešu līmenis ir praktiski nesošs, un mēs palīdzam attīrīt to, ko citas valstis mūsu reģionā ir piesārņojušas. Piemēram, šodien mēs esam sadarbojušies ar Eiropas Savienību, lai mēs varētu vēl labāk vēl vairāk uzlabot eh, šos nosacījumus. Es negribētu izteikties pārāk plaši, es domāju, ka jums būs jautājumi, es vēlos pateikties jums par iespēju uzstāties jūsu priekšā un uzsvērt to, ka šis nolīgums politiskā, pol eh, ekonomiskā un sadarbības un sociālā ziņā būs izdevīgs abām pusēm. Paldies par uzmanību priekšsēdētāji. Uh, Paldies. Un... Pēc brīža būs iespējas atbildēt uz jautājumiem, jo ir vairāk kolēģi pieteikušies. Un vispirms ir Kaņas kungs, kurš uh, ir referents par Mirkosuru. Paldies priekšsēdētājs, paldies vēstniekam, paldies uh, valsts sekretāram, pa, šiem, šo ļoti interesanto izklāstu. Un tā kā mēs runājam par to, cik nozīmīgs ir Merkosur nolīgums, lai stiprinātu demokrātiju, ekonomikas un sociālos sasniegumus Paragvajā ar uh, milzīgiem panākumiem, uh, un mums ir nereti tas jāuzsver un vēlamies arī pasvītrot Paragvajas devamu, uzņemoties vadošo lomu. Un vēlos jautāt, kā e, ņemot vērā tuvo ratificēšanu līgumam parlamentā un iespējamām grūtībām, aizspriedumiem un kādām neprecizitātēm šajā sakarā, es vēlētos kā referents par to šo nolūgīgumu, dzirdēt no jums skaidrojumu, kādi ir ieguvumi pilsoņiem, ne tikai lielos vilcienos par to, ka varēsim eksportēt vairāk, bet e, Paragvajas vilsoņiem, cik kāds svarīgums un kādas garantijas no Merkosur puses tieši Paragvajai, lai veidotu e, sabiedrību ar lielāku labklājību, labāk pasargātu Eh, labāk nostiprinātām cilvēku eh, tiesību ziņā un eh, kā tas var būt noderīgs šajā tik mainīgajā pasaulē. Paldies! Paldies! Mijans Muns no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies ārlietu ministram par apmeklējumu. Esmu gandarīts, ka pēc šīm sarunām, kas turpinājās praktiski 20 eh, gadus, eh, ir izveidots nolīgums, kas skar apgabalu, ko apdzīvo 800 eh, miljonu cilvēku. Tas nozīmē izveidot ārkārtīgi svarīgu tirgu. Domāju, ka papildus grūtībām tajā vai citā sektorā šis nolīgums ir ārkārtīgi liels sasniegums un apsveicu darba pabeigšanu tie pie tā runājot par politiku, es domāju, ka šis ir ļoti taisnīgs nolīgums un augsti novērtēts gan vienā, gan otrā pusē, apzinoties to, ka mēs esam dabiski sabiedrotie. Un mums ir kopīgs kristīgais eh, mantojums, ehm, Mēs atbalstām multilaterālismu, starptautisko kārtību, kas balstās uz noteikumiem, mums ir kopīgi izaicinājumi, un mēs vienlīdzīgi uzlūkojam, piemēram, klimata pārmaiņas, un eh, šeit ir arī ne tikai ekonomiski, bet arī sociāli un politiski jautājumi, un es domāju, ka nolīgums palīdzēs stiprināt saiknes starp abiem blokiem. Gribētu izmantot iespēju paredzot, ka parlamentā var rasties kādas grūtības, bet gala rezultāts būs pozitīvs. Un vēlētos dzirdēt uh, jūsu skatījumu par to, kāds būs atbalsts Merkosuram no valdībām, kas ir nonākušas pie varas. Na, varas nākošais runātājs Marija Rēna. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies par izklāstu. Uzlūkojot Paragvaju, Urugvaju, Merkosur ietvaros, jūtos gandarīti, jo varam uzskatīt, ka ir pozitīvi tas, ka ir izveidots nolīgums ar šīm valstīm. Turklāt eh, Merkosur kopumā Paragvai ir 400 kvadrātkilometri, uh, eh, Urugvai ir 3 miljoni kvadrāt, 300 eh, tūkstoši pārlabos sev runātāji. Bet salīdzinot šīs valsts ar Brazīliju un Argentīnu, tās ir jau daudz, daudz lielākas. Un, uh, Šodien, ja ir jautājumi Merkosuram, tie vairāk skars eh, Brazīliju, Argentīnu nekā. Es eh, pārstāvu nelielu valsti, Beļģiju, ar desmit miljoniem iedzīvotāju, kas vakar skaidri nostājās pret Merkosuru Valonijas parlamentā eh, nevarēs tikt pieņemt šis nolīgums, un citi teiks, tik neliela valsts, kas pieņem tik radikālu uh, Eh, eh, lēmumu, un redziet, mēs abi esam no nelielām valstīm, bet ar savu vārdu šajā sakarā. Un tagad par Merkosūru. Pirmkārt, lauksaimniecība. Eiropā šodien atrodas grūtībās, vai Merkosūrs uzlabos lauksaimniecības stāvokli Eiropā. Tālāk par cilvēktiesībām. Šodien, un it īpaši Brazīlijā, zemju sagrābšana atņem vietējo iedzīvotāju tiesības uz zemi. Vai Merkosur uzlabos situāciju? Un visbeidzot, par apkārtējo vidi. Vai valsts, kura neietilst Parīzes nolīgumā, ir cienīga būt dalībniece e, šajā nolīgumā? Eh, šeit ir runa par Brazīliju, un es domāju, ka mums ir krietni vien jāpārdomā šī nolīguma sakarā. Paldies! Nākošais runātājs - Anna Karacīnī. Jā, esiet. Paldies! Paldies! Eh, Es, esiet sveicināti šajās debatēs, kurās mēs varam uzklausīt gan jūsu, gan mūsu nostāju. Turpināšu angļu valodā, jo man nav viegli runāt spāniski. Um, think, like, really all... Es domāju, visi varam būt Eh, viensprātis par to, ka ciešāka sadarbība Merkosūra un Eiropas Savienības valstu starpā ir nepieciešama un vērtīga, un raugoties uz eh, politisko klimatu šobrīd pēc Merkosūra nolīguma noslēgšanas, eh, noslēgšanas situācija ir vērtējama pozitīvi, optimistiski ir panākt vienošanās par tirzniecību, un es tā pieņemu, ka šajā namā nav neviena, kas, kas principā iebilst pret sadarbību, pret, nu, tirzniecība, tas, tas ir sarežģītāks jautājums, un eh, mums plenāra sesijā par to nesen bija eh, liela diskusija brīdi pirms Ziemassvētkiem, un to rosināja mana uh, politiskā grupa zaļie. Uh, un eh, norādot uz to, vai Merkosūra nolīgums vispār ir savietojams ar šo zaļo kursu, kas ir milzīgs projekts, ko Eiropas Savienība tagad grasās īstenot um, nākamo piecu gadu laikā, pieskaņoties klimatam, dzīvot un strādāt vidē draudzīgi. Eh, un mūsu bāžas joprojām ir spēkā, mm, proti vai šis nolīgums būs tāds, kas ir komplementārs šie, šī zaļā kursa mērķiem un uzstādījumiem, vai jūsu lauksaimniecība, jūsu reģiona lauksaimniecība būs tāda, kas būs vērsta uz izmešu samazināšanu, vai eh, jūsu reģiona valstis respektēs eh, cilvēktiesības, kas ir gan tā kā tāda nesaistoša vēlējuma izteiksmē pausta, tāda norāde eh, par to mm, pastāv bāžas Brazīlijā, piemēram, Tāpat arī uh, pastāv bāžas par uh, mazajiem lauksaimniekiem, mazajiem piensaimniekiem, uh, kuriem draud izputēšana. Uh, Un mm, kāpēc eh, šādā veidā atraisīt eh, un, un, un dot eh, starta signālu tādai preču kustībai riņķi apkārt pasaulē, tā vietā, lai tās paliktu uz vietas? Mm, kolēģi, kāds ir jūsu jautājums? Nu, beidzamais komentārs tā tad. Ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka mums Eh, ka nevaram sūdzēties par eh, noteikumu un likumu trūkumu. Eh, šī vienošanās tagad mm, stājas PTO noteikumu vietā. Un uh, es labprāt dzirdētu, kādas ir jūsu atbildes uz maniem jautājumiem. Vilja Nevas, Nuevas kundze būs nākamā, kas uzdos jautājumu. Esiet sveicināti. Paldies par jūsu izklāstu. Eh, jūs sacījāt, ka Eiropas Savienībā ar Merkosur ir praktiski vienīgie, kuriem nav nolīguma. Bet mēs neesam pārliecinātas, ka tam ir jānotiek caur šādu nolīgumu, kura vienīgais nolūks ir Eh, tas, ka stāvoklis eh, lauku apvidos Eiropas Savienībā aizvien pasliktinās, tāpat eh, tiek jāatzīmē tā negatīvā ietekme, piemēram, kā ābols tiek novākts desmitiem tūkstošu kilometru attālumā no tās patērēšanas vietas, un šāds nolīgums var graut mūsu patēriņu veidu. Tāpat tā kā mēs runājam par vairāk nekā par uh, tirzniecību, bet arī ilgspējīgu nākotni Eiropas Savienībā, es, mēs esam ļoti nobažījušies par to, kā tas ietekmēs mūsu primāro sektoru, lauksaimniecību, lopkopību. Un es vēlētos jau konkrēti jautāt, šķiet, ka Argentīna gatavojas pabeigt eh, ietekmes eh, izpēti uz eh, tās ekonomiku, vai šādi pētījumi notiks arī mm, citās valstīs. Un kas notiks, ja tikai divas vai trīs Merkosur valstis atbalstīs šo nolīgumu? Un pēdējo jautājumu uzdod deputāte Gonzālesa no sociāldemokrātu grupas. Runātāji, paldies priekšsēdētāji! Esiet sveicināti, Rīvakungs. Runājot par Merkosur līgumu, svarīgi pasvītrot to, ka mēs runājam par asociācijas līgumu, kas ir vairāk nekā tirzniecības līgums, un ir iekļauta vesela sādaļa par politisko dialogu. Un ļoti labi, ka varam runāt ne tikai par gaļas vai e, labības tonnām, bet e, par to, ka varam stiprināt visu, kas ir saistāms ar at, e, sadarbību, attīstību, strādājušo tiesībām un vidas jautājumiem. Pilnībā piekrītu jūsu nostājai, ka gan Paragvāja, gan citas Latīņamerikas Merkosur valstis ir Eh, labi pastrādājušas, taiskaitā vides aizsardzības ziņā un eh, ļoti svarīgi ir nobalsot par šo nolīgumu, bet ne jebkādā veidā. Eh, nav jāsteidzas apstiprināt nolīgumu, kas ir, pie kura ir strādāts 20 gadu, iespējams, ka ir jāpārskata atsevišķas E, nodaļas, e, piemēram, par attīstību un kā mēs vislabāk saistīsim šos pasaules reģionus, kuros dzīvo ap 800 miljoniem iedzīvotāji. Piemēram, vakar dienvidu lauksaimnieki piedalījās šeit Eiropas parlamentā pasākumā, kurā cita starpā viņi teica, ka e, govis Eh, eh, lobbarība, kas tiek barota ar eh, kas, kur, kas netiek, iz, kurā netiek izmantota modificētā kukurūza Eiropā, tāda tiek izmantota uh, Dienvidu Amerikā. Un tad vēl daudzi citi jautājumi, kas ir ļoti būtiski. Varbūt jūs tagad atbildēsit vismaz uz dažiem jautājumiem. Grūtais uzdevums ir izdarīt to 5 minūšu laikā. Paldies! Mēģināšu izdarīt kopsavilkumu. Paragvajai ļoti svarīgi ir tas, kā kopš 89. gada uzsāka savu demokrātisko progresu, pasauli atvērās Paragvajai, Paragvaja atvērās pasaulē un viena no pirmajām lietām bija divpusējs sadarbības līgums ar Eiropu, ku, Eiropas eh, Savienību, kurš bija ļoti izdevīgs Paragvaļai, attīstības sadarbībai un citi aspekti. Un demokrātija, kas bija viens no galvenajiem faktoriem, autoriem visās vēlēšanās. Eh, vairumā no tām bija klāt Eiropas Savienības novērotāji, varam eh, viņiem par to pateikties, un arī eh, vēlamies, lai nākošajās vēlēšanās tāda būtu Eiropas Savienības Merkosur nolīgums atvieglos ne tikai uzņēmējdarbības līmenī, bet arī politiskajā ļoti daudz, ko jāņem vērā, ka Šis ir ļoti svarīgs politisks līgums, un sadarbība dos mums iespēju risināt tos ārējos draudus, ar e, kuriem saskarās ne tikai Eiropa, tāda ir arī mūsu reģionā. Ir ļoti svarīgi spēc sadarboties visās jomās, gan aizsardzībā, gan drošībā, un visā, kas skār e, multilaterālismu, lai e, novērstu tos ārējos draudus, kādi, ar kuriem saskars eh, pasauli šobrīd. Eh, par to mēs runājam arī Argentīnā un domāju, ka mēs varēsim Merkosur eh, līmenī koordinēt šo situāciju un šobrīd ir jārunā par to, ka Merkosur nolīgums būs pozitīvs eh, visā, katrai valstī atsevišķi un visām kopā. Tāpat arī jāņem vērā tas, kā ratificējot cik vienā valstī Merkosuru. Eh, to ir iespējams jau uzsākt eh, divpusējā veidā. Par lauksaimniecību runājot, ir jāņem vērā tas, ka Merkosur valstis ir izpildījušas visus rekvizītus, kurus pieprasa Eiropas Savienība. Šis nolīgums dos iespēju pirmkārt uzturēt eksporta sistēmu, kā arī paplašināt tirzniecību starp abiem reģioniem. Tas ir ļoti svarīgi, jo ir e, ļoti daudz sasniegts cilvēktiesību e, aizstāvības ziņā, ir izveidots, piemēram, Interameriku, cilvē, Interameriku cilvēktiesību tiesam, tāpat arī vietējo iedzīvotāju cilvēki, tas ir ne tikai Paragvajas gadījumā, mēs esam noslēguši daudzus līgumus, uh, kuras skār e, vietējo dzīvotāju tiesības, un esam arī panākuši vienošanās vairākās jomās pievēršot šim aspektam nepieciešamo uzmanību. Apkārtējās vidas ziņā mēs koordinējam darbu Merkosur ietvaros, un mūsu vidas aizsardzība ir ļoti svarīga. Ir jāņem vērā tas, kā attīstās Merkosur valstis, piemēram, elektroenerģijas ražošanā. Tā ir praktiski pilnībā mm, tīra, atjaunīga, pamatā hidro enerģija, tāpat e, meža aizsardzībā ir parakstīta vienošanās ar e, FAU par uh, mežu aizsardzību un arī esam parakstījuši viedolīgumu par nabadzības mazināšanu. Tas būs ļoti nozīmīgs desmitiem tūkstošu ģimenēm uh, Paragvajā. Paldies, Rīvas kungs! Uh, uh, Paldies, ka esat kopā ar mums. Man jāatvainojas, ka es tik vērīgi sekoju atvēlētajam laikam, bet nu, mums ir tik piesātināta darba kārtība, ka uh, ministra kungs būs vēl daudzas citas iespējas tuvāko uh, mēnešu un pat gadu laikā diskutēt pār šiem jautājumiem. Šī nav mūsu pēdējā tikšanās. Un Es domāju, ka tuvākā nākotnē mēs daudz strādāsim ar šo nolīgumu. Mums bija liels prieks uzņemt jūs Eiropas parlamentā. Muchísimas gracias y eh, me comprometo a estar nuevamente. Apņemos eh, atkal apmeklēt, apmeklēt Briseli un arī jūnijā oficiālā vizīte Eiropas Savienībā ieradīsies eh, mūsu prezidents. The... Paldies, bet nu dodu, nododu nu sanāksmes vadības grožus kolēģi Deivida Makalistera rokās.